Tur ir runa pret homoseksualitāti vērsts likumprojekts. Saskaņā ar eh, runātāju saraktu. Vispirms kolēģim Kešmanam vārds lūdzu. Thank, thank you, Priekšsēdētāji, es lūdzu eh, parlamentā esošo eh, piekrišanu. Šobrīd Ugandas tiesā tiek iesniegts likumprojekts un E, kurā ir jautājums par to, ko darīt ar mums. Tiek pārkāpt cilvēktiesības, e, un mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka tas tieši saistām ar mums. E, šie nosacījumi likuma projektā ir drakoniski. Jebkura persona, kas var tikt uzskatīt par homoseksuālu, var, tai var tikt piespriests mūža ieslodzījums vai nāvisots. Tas ik viens, kurš neziņo par uh, Eh, homoseksuāliem cilvēkiem 24 laikā var saskarties ar cietumsodu 3 gadu garumā. Ik viens īpašnieks, kurš ir izīrējis eh, aizdomās turētai homoseksuālai eh, personai dzīves platību, var tikt ieslodzīts uz 7 gadiem. Uh, Tāpat arī tādā veidā var graut tik vien reputāciju, kas strādā ar gejiem lesbietiem, kā piemēram ārsti, pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvji, kuri strādā pie eh, reproduktīvās veselības jautājumiem un eh, strādā ar cilvēkiem, kuri ir HIV aids vīrus nesētāji. Mēs aizstāvam tos, kuriem vairs neviens nav palicis, kas viņus varētu aizstāvēt. Tāpēc es apsveicu sirsnīgi komisijas eh, eh, paziņojumu, de, komisāra De Gukta paziņojumu, ko eh, ko atbalsta Francijas, Zviedrijas valdības prezidents Obama un pārstāvu palātā. Es aicinu parlamentu piešķirt šim jautājumam augstu, augstas prioritātes nozīmi un runāt par lietām, kuras nav līdz šim tikušas uzklausītas. Paldies kolēģim Kašmenam. Nākamā autora vārdā kolēģa Šākas kundze. Uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, kolēģi. Pagājušajā septembrī viens no um, deputātiem Ugānas parlamentā iesniedza antihomoseksualitātes uh, likuma projektu. Un šajā likuma projektā runa ir par to, ka sodu saņems ne tikai cilvēki, kuriem var pārmest homoseksuālismu, bet arī cilvēki, kas neziņo par šādiem cilvēkiem. Un mēs šeit sastopamies ar rupju cilvēku tiesību pārkāpumu. Turklāt tas neatiecas tikai uz uh, Eiropas Savienību, bet tā ir globāla problēma. Un jāņem vērā, ka arī nevalstiskās organizācijas var atteikties no aktivitātēm Ugandā un samazināt savu aktivitāti tur. Ir nepieciešams Uh, pārskatīt, uh, iepazīties rūpīgi, izanalizēt, kādas likumas Uganda pieņem tieši šajā kontekstā. Paldies! Priekšsēdētāja Uganda ir kristīga valsts. Homoseksualitāte ir nelikumīgā Ugandā, kā daudzās Āfrikas valstīs. Mums ir Eh, jābūt uzmanīgiem, eh, uzspiežot mūsu ļoti liberālās vērtības, tas dažkārt var būt pretproduktīvi, bet mums nav jābaidās eh, izteikties pret šo likuma projektu, jo tas ir drakonisks cilvēktiesību pārkāpums. Tas ne tikai pārkāp cilvēktiesības, bet arī krietni vien padara sliktāku Ugandas tēlu pasaulē. Uganda eh, ir eh, pēdējo 20 gadu laikā gūs krietnu progresu, dažkārt tiek uzskatīta par progresu Afrikā. Kāpēc viņiem ir eh, jānovieto savu valsts līd, līdzās brutālajai Irānai, kur regulāri notiek publiskas soda izpildi homoseksuāļiem? Un mums ir jāmēģina pārliecināt Ugandas prezidentu aizliegt šo likumprojektu. Paldies, kolēģi! Lunačekas kundze lūdz divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāki kolēģi aprakstīja šī Ugandas likuma projekta nianses un detaļas. Es gribētu pateikt, ka pirms pieciem, sešiem gadiem es pati viesojos Kampalā un picerijā tikos ar uh, homoseksuāliem vīriešiem un sievietēm, transseksuāļiem. Un šajā vakarā viens no ministriem paziņoja masu mēdījos, ka tagad notiks uh, tādi kā uzbrukumi un kratīšanas un aresti vietās, kur šādas tikšanās notiks. Paldies Dievam, šajā vakarā nekas tam līdzīgs nenotika, bet bija jūtams, ka homofobija Ugandā kļūst ļoti izteikta, un tagad ir paredzēts, ka homoseksuāliem cilvēkiem var draudēt nevis vienkārši sots, bet pat nāves sots. Godātie kolēģi! Daudzi Āfrikas valstu vadītāji ir ļoti daudz darījuši savu valstu labā, bet tagad paziņot, ka homoseksuālisms ir kaut kas tāds, kas nav raksturīgs Āfrikai, tas vienkārši ir nesaprotami un nekas tāds vispār pat nav iespējams, vienalga kādus likumus Āfrikas valstis nepieņemtu ir nepieciešams skaidri parādīt un pateikt, ka mēs gribam stiprināt eh, šos cilvēkus Ugandā un sniegt viņiem atbalstu, un mums ir arī pienākums gādāt par to, lai cilvēktiesības netiktu pārkāptas nekur pasaulē, un atgādināt arī, ka Kotonu vienošanās tekstā ir liela loma cilvēktiesībām un ir noteiktas garantijas un saistības ievērot šo tiesību ievērošanu. Un Eiropas Savienībā ir jāatbalsta šīs iedzīvotāju grupas Ugandā. Paldies, Lunačekas kundze! Štrifleres kundze, lūdzu! Oui, monsieur le président. Priekšsēdētājs, komisāri, dārgie kolēģi, jautājums, eh, eh, ar kur nodarbojas Eiropas parlaments, Ugandas eh, likumprojekts. Eh, apdraud un grauj pamatbrīvības. Tas nedrīkst tikt pieņemts. Ugandas likumdošana jau soda homoseksualitāti un jau gadiem ilgi NVO eh, zvana, trauksmes zvanu par pārkāpumiem. Šāds likumprojekts vēl vairāk pasliktinātu situāciju apdraudot homoseksuāļus ar mūža ieslodzījumu vai nāvis sodu. Tas ir ār, šis eh, bez tam ir arī viens, tikai viens no likumiem pret homoseksuāļiem Āfrikā un e, kā jau pieminēja Kašman kungs, ir, ja jūs 24 stundu laikā nesat ziņojis policijai e, par homoseksuāliem cilvēkiem, jums draud cietuma e, sots. Tāpat arī tas apdraud gan starptautisko organizāciju, cilvēktiesību organizāciju, NVO darbību Ugandā. Un cilvēku tiesību, cilvēku tiesību Kolēģis, man jūs gribētu uh, jūs lūgt runāt lēnāk, lūdzu lēnāk. Līdz ko šis likumprojekts tika prezentēts parlamentā, to nosodīja cilvēktiesība aizstāvi visā pasaulē. Eh, Francijā, taiskaitā Savienotais valstīs arī Eiropas cilvēktiesība komisārs Digukso ir nosodījis. Ugandai ir jārespektē starptautiskai nolīgumi Kotonu vienošanās un ir Eiropas Savienībai ir jāveic pasākumi pie Ugānas valdības, kurai un jāpārskat savas attiecības ar Ugandu, ja šāda situācija turpinās. Paldies! Godātā kolēģe, ja jums būtu vēl 12 sekundes laika, jūs varējāt lasīt lēnāk, un tad arī daudzi kolēģi būtu saņēmuši labāku tulkojumu un kolēģi, kas nolas savas runas, es lieku jums pie sirds vispirms iedot šīs runas tulkiem, lai kaut ko varētu iztulkot. Tagad politisko grupu vārdā Kačmareka kungs lūdzu tautas partija. Paldies! Mums, protams, ir jārunā par šo jautājumu, jo homoseksuāļu tiesības un to pārkāpumi nav saskaņā ar cilvēku tiesību pamatā deklarāciju. Cilvēku izraidīšana vai uh, dažādi viņu tiesību pārkāpumi dzimuma orientācijas dēļ, tas nav nekas jauns, bet tas ir cilvēku tiesību pārkāpums ne tikai Ugandā, bet arī citās Āfrikas valstīs. Uh, Un tagad mēs dzirdam arī tādus kā iebildumus, ka mēs izturoties kā kolonizatori un iejaucamies tur, kur mūs neviens nav lūdzis, bet tā nav, jo mēs uh, runājam par universālām cilvēktiesībām un mēs nedrīkstam ignorēt to, cik kā situācija attīstās. Paldies, Kačmarika kungs, Arifa kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Esmu gandarīts, ka šodien mēs varam uh, runāt par 25. septembrī iesniegto uh, pret homoseksualitātes likuma projektu, uh, kura sakarā mums ir šajā sakarā jāizsaka visstingrākais nosodījums un jāicina Ugandas parlaments atsaukt šo uh, eh, likuma projektu, kā arī aicināt Ugandu dekriminalizēt homoseksualitāti. Šis likuma projekts eh, tiek uzskatīts kā nopietns šķērslis cīņai pret AIDS uh, HIV kā arī jānorāda, ka vairāk valstu valdības, tā skaitā prezidents Obama, ir nosodījis e, šo likumprojektie. Uganda šobrīd pārkāp ne tikai startautiskās tiesības, bet arī pamatprincips, kas ir nosprausti Kotonu e, līgumos, nevar, e, nav tiesīgi saņemt palīdzību no Eiropas Savienības. Cilvēkiem ir jānodrošina viņu pamattiesības. Paldies, kolēģi! Tagad zaļo vārdā divas minūtes Romeva ir Ruēdas kungs. Paldies, priekšādātāji! es būtu gribējis sākt debatas par Aminoto Haidāru, bet, diemžēl, dažu iemeslu pēc tas, tas tika atceltas. Katrā ziņā cilvēktiesību jautājumu Ugandā ir piesaistījuši mūsu uzmanību un atkal mums ir jārunā par homofobiju. Mēs esam pieņēmuši rezultātu šajā sakarā, tā skaitā antidiskriminācijas e, tekstus. Mums ir jāpieņem papildus teksti. Ugandas e, parlamentārieši iesniegtais e, pret homoseksualitātes likumprojekts paredz, kurš paredz sodīt tos, kas tiek turēt aizdomās par homoseksualitāti, kā arī cietumsodu līdz pat trim gadiem ikvienam, e, kurš nav ziņojis 24 stundu laikā par identitāti ikvienai personai, kas varētu būt homoseksuāls, e, pārkāpi e, mūsu visu cilvēku tiesības, jo tas jo tas nozīmē, ka, ka ikvienu no mums varētu uh, ielikt cietumā uz šā, šāda pamatā. Tas pārkāpja eh, tiesības uz privātumu saskaņā ar, eh, un kā arī jāgarantē biedrošanās izteiksmes brīvība. Un mums ir jāicina no, noraidīt jebkuru priekšlikumu ieviest nāvis sodu. Ja Ugandas varas iestādes mūs neuzklaus, tad aicina pārskatīt eh, mūsu sadarbību ar Ugandu. Es gribu arī atgādināt Ugandas eh, valdībai tās pienākums startautiskās likumdošanas un kotonu līguma ietvaros. Paldies! Paldies! kolēģim Romevam ir reda. Nākamā kolēģa Gomes skundze, viena minūte lūdzu. Paldies Eiropai Šeit ir jāiejaucas ar visiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, it īpaši ar kaut kādu no, nolīgumu. Mums ir jāpieprasa, lai šīs likuma projekts, kas ļoti drakonisks, tūlīt pat apstādinātu savu darbību. Mums ir politiski un ekonomiski jā, ir, ir jādraud ar uh, konsekvencēm. Ja mēs paraugāmies, kāda seka šis likums varētu atstāt, ja mēs padomājam, kāda, kāds liktenis uh, gaida U Ugandas, Nigērijas, uh, Sudānas homoseksuāļus, tad. Uh, Mēs zinām, ka šeit pastāv lieli draudi. Homoseksualitāte daudzās afrikāņu kultūrās, diemžēl, vēl tiek uh, nosodīta. Un, uh, diemžēl, ir arī tā, ka arī amerikāņu um, evaņģēliskās baznīcas labējie uh, ietekmē arī šīs sabiedrības Āfrikā. Mums, kā Eiropiešiem, ir jādara viss, lai to visu neutralizētu. Un uh, lai šīs, uh, šo, šī attīstība uh, pārtrauktu jo šeit var būt tā, ka Āfrikas, Āfrikā būs jauns drūms laikmets citādi. Paldies, Gomeša kundze, nākamais Jānis Neval Karsija, vienu minūtu lūdzu. Gratulo, senjor prezident. E, priekšsēdētāji, apsveicu vienbalsību, ko pauž kolēģi no dažādām grupām par šo Ugandas likumu, e, kas izraisa mūsu sašutumu. Un es domāju, ka tas atspoguļo vienbalsību mūsu parlamentā. Es gribēju lūgt vārdu, lai arī to, eh, to paustu vēlreiz, un arī vēlāk balsojumā es pievienos Maikla Kašmana sacītajām un eh, autoriem, grupu pārstāvjiem, jo cīņa pret neiecietību, cīņa pret diskrimināciju, šajā gadījumā pret homofobiju un pret nāvis sodu ir norāda to, ka mums ir jābūt ļoti stingrā pozīcijā, līdz mēs varam panākt to, ka šis likums tiek atsaukts kas, manuprāt, atmet Ugandu atpakaļ koloniālismu laikos. Paldies! Paldies kolēģim Janesam Varino Garcijam. Tagad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Es gribētu dot vāru kolēģim Prētas, lūdzu domnule președinte paldies priekšsēdētāji arī es gribētu sacīt, ka esmu sašutis šīs likuma projekta sakarā. Tas kriminalizē seksualitāti un arī tas kriminalizē to, ka netiek sniegta informācija, netiek ziņots par cilvēku seksuālo orien, uh, orientāciju. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Es gribētu uzsvērt to faktu, ka diskusija, kur mums notika, notika tajā kontekstā, kurā mēs runājam par otro kotonu nolīgumu pārskatīšanu, un Uganda ir viena no parakstītājiem šajā nolīgumā. Šis nolīgums paredz nepieciešamību ievērot cilvēktiesību noteikumus un likumdošanu. Deve komitejā mums bija Žalīkundas eh, ziņojums par Kotonu eh, nolīgumu un tādējādi mēs eh, strādājam tādā kontekstā, kurā mēs varam runāt tikai pret to, kas notiek Ugandā. Paldies, Prēdas kolēģis, un kā pēdējais kolēģis brīvā mikrofona procedūrā Olevas kundze. Na, Gugandā, Kampalā notiks konference, kurā tiks pārskatīti eh, Romas statūti pār starptautisko tiesu. Un, manuprāt, Uganda varētu šajā sakarā pārbaudīt savu likumdošanu, lai tā saskanētu ar pretdiskriminācijas eh, likumdošanu. Paldies, Hātors kundze. Komisijas vārdā Samecka kungs lūdzu. Prieksēdētāji, godami deputāti. Komisija ir ļoti nobežīsies par uh, likumprojektu uh, homoseksualitāti, kas ir iesniegts Ugandas eh, parlamentā. Komisija uzskata, ka homoseksualitātes eh, kriminalizācija, kā to paredz likums, būtu pretrunā ar cilvēktiesību konvencijām. Eh, Uganda ir šīs konvencijas ratificējusi, tāpēc tā ir likumīgs pienākums tās respektēt bez jebkādas diskriminācijas. Likumdošanai ir jābūt eh, saskaņā ar starptautiskajām saistībām. Tāpat arī šis likums būtu pret eh, 2008. gada 18. Eh, decembrā ar Eiropas Savienību noslēgto vienošanos par eh, homoseksualitātes dekriminalizēšanu. Un Tāpat arī ir uzsvērts, ka cilvēktiesību ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, un komisārs Degukts norādīja, ka šāda retro atpakaļ ejošā, atpakaļ rāpulīga likumdošana nedrīkst tikt pieņemta. Šis jautājums ir apspriests ar Ugānas valdību vairāk kārtīgi, tiekoties ar tie, tieslietu ministriem. Eh, taiskaitā arī ar Ugānas cilvēktiesību komisiju. Un 3. decembrī Eiropas Savienības prezidentūra un vietējā trauka tikās ar eh, ārlietu ministru amatā, kuram tika paustas bažas un tika eh, pausts atbalsts pamatbrīvībām un atgādināti Ugandas starptautiskie pienākumi. Ministrs, pieminot tradicionālās vērtības un kultūras tradīcijas, kurām ir nepieciešams laiks, ma lai mainītos. E, norādīja, ka tiek cilvēki vervēti, it īpaši trūcīgie homoseksualitātē, un e, tika tomēr aicināts pieņemt pamatotu lēmumu. Komisija informēja, ka ņemot vērā Eiropas Savienības e, Ugandas uh, attiecības. Šie pasākumi varētu novest pie likumdošanas pārska, pie, eh, projektu pārskatīšanas, lai tas atbilstu starptautiskajiem nediskriminācijas principiem uz dzimumu orientācijas pamata. Paldies komisāra kungam Samecskungam. Debats par šo darba kārtības punktu ir pabeigtas un uh, eh, balsojums būs debašu beigās. Saskaņā ar darba kārtību tagad ir debatas par septiņiem rezolūcijas projektu pieteikumiem par Azerbaidžanu par vārdu izteiksmes brīvību. Vispirms vārds uh, autoram, provēras kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji.